Cībā, ja nekādu komentāru nav, pieņemsim, uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts un pirmais darba kārtības punkts ir ieteikums otrajam lasījumam. To ir sagatavojis Česlavs Adams Sikerskis. Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām savienībā. Dodu jums vārdu tagad Sikerska kungs uz četrām minūtēm. Pani Przewodniczący, Pani Komisārzu, šal priekšstādātāja kungs, komisāri, dāmas un kungi. Pārtiks izdalīšanas vistrūcīgām personām savienībā programma ir sākusies jau 1987. gadā, kad padome izlēma Eiropas Sanības dalībvalstīm padarīt pārtiks produktus pieejams, lai palīdzētu uh, Mm, tā laikā vistrūcīgākajām personām. Pēc tam turpmākajos gados samazinājās pārtiks produktu krājumi un tad varēja nopirkt pārtiku tirgu. Taču lauksaimniecības politika attīstījās un <clears throat> intervences krājumi arvien samazinājās. Tāpēc mums vajadzēja vairāk patiks produktus laist tirgū. Lēmums par iepirkšanu, patiks produktu iepirkšanu, tika pārskatīts Eiropas Savienības tiesā, jo tā nolēma, ka te nebija attiecīgs juridiskais pamats, un tāpēc programmai būtu jāizmanto tie produkti, kas izriet no intervences uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka 2012. gadā mūsu rīcībā būtu tikai 100 miljonu eiro pieejam šai programmai, nevis 500 miljonu eiro. Tāpēc Eiropas parlamentam bija jārīkojas un 7. jūlijā pagājušajā gadā tas aicināja padomi un komisiju izstrādāt eh, pamatrisinājumu nākošiem tuviem gadiem, lai nesamazinātu šo naudas apjomu tik drastiskā veidā. Gribu atgādināt, ka sākotnējais komisijas priekšlikums un parlamenta nostāja netika pieņemt no padomas puses. Komisija nolēma izstrādāt citu programmu un stiprināt to sociālajā politikā, taču padomi vēlreiz šo priekšlikumu noraidīja. Tikai polijas prezidentūras laikā varēja virzīties tālāk šī projekta Uh, izstrādē un pātrināt to. 2011. gada septembrī norisinājās trialogs ar parlamentu, padomi un uh, komisiju. Un komisija piekrita priekšlikumam. Līdz ar to mūsu komiteja uh, pieņēma trialogu rezultātus Strasbūras plenāras sesijas laikā. Īpaša lauksaimniecības komiteja padomē arī pieņem šo priekšlikumu un padome visu ir apstiprinājusi. Tas notika šī gada janvārī. 26. janvārī Eiropas parlaments pauda savu piekrišanu padomas priekšlikumam, un mēs vienojāmies apspriest šo jautājumu plenārsēdē šī nostāja ir saistīta ar programmu, kādu tā tiks īstenot šī gada un nākošā gada laikā. Apjoms ir 500 miljonu eiro, tas tiks saglabāts. Tātad šis apjoms ir pietiekoši liels. Juridiskais pamats ir saistīts ar kopēju lauksaimniecības politiku un grozījumi ir pieņemti. Līdz ar to Eiropas Savienībā vispirms ir jāizmanto pārtiks produkti. Eiropas Savienības finanšu līdzdalība arī ir apstiprināta un līdz ar to ir pienākums skaidri norādīt uh, Eiropas Savienības līdzdalību un to faktu, ka šie pārtiks produkti nāk no Eiropas Savienības. Uh, Te ir runa par uh, trūcīgo cilvēku un bezpajumtniekiem nepieciešamo atbalstu, īpaši šādos smagos klimatiskos apstākļos. Un vairumā gadījumu uh, šī programma ir nepieciešama uh, eh, trūcīgākais valstīs. 18 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju izmanto šo programmu. Tas attiec uz vecāku gadgājumu cilvēkiem, bezpajumtniekiem. Uh, Taču tāpat arī uz, piemēram, eh, vientuļajām mātēm vai tēviem. Pēc Eiropas Savienības paplašināšanās vistrūcīgāko cilvēku skaits pieauga. Apmēram 10 miljonu cilvēku dzīvo zem nabadzības liekšņa un vēl 40 miljonu cilvēku riskē nonākt šādā situācijā. Nevalstiskās organizācijas ir iesaistījušās palīdzības sniegšanā šiem cilvēkiem. Taču um, mums jāvienojas solidārā rīcībā. Mums jādara viss, lai sagatavotu juridisko pamatu nākošajam periodam 2014. līdz 2020. gadam. Paldies, Ikierska kungs, turpina priekšsēdētājs tagad. Komisijas vārdā komisārs Čološs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs par eh, <clears throat> to, ka tika atrasts risinājums eh, šim plānam laikā uz 2012-2013 gadu. Gribu atgādināt pēc eh, trīs gadu intensīvām sarunām starp institūcijām. Mēs, kā norādīja Kierska kungs, beidzot panācām jaunu juridisko pamatu šai programmai 2013-2013 gadam jo tiesas sprieduma dēļ bija jāroc jauns juridiskais pamats. Atzīstam, ka pat labāk Eiropa saskars ar vislielāko krīzi pēdējās desmitgadus laikā un līdz ar to vistrūcīgāko personu skaits, kam nepieciešama pārtiks izdalīšana ar vien pieaug. Tātad mums ir jā, jāsniedz eh, steidzam atbildi vistrūcīgākajām personām, lai Un pateicos Eiropas parlamentam tā kopumā, jo īpaši tiem tā deputātiem, kas uh, strādāja, lai varētu turpināties šī programma. Pateicoties jūsu spēcīgajiem atbalstam, tika raksts kompromiss šai sarežģītajā jautājumā, jo īpaši pateicoties arī jūsu stingrai nostājai, jūsu nepiekāpībai. Gribu arī pateikties dalībvalstīm, kuras uh, uzrādot savu eiropeisko solidaritāti iestājās par šo risinājumu. Komisija atbalsta starp iestāžu sarunu rezultātus un uh, atbalsta padomis nostāju pirmajā lasīmē, lai turpinātos šī programma līdz 2013. gadam. Kā jūs zināt, komisija darīja viss, kas bija tā svēkā, lai panāktu šo vienošanās. Gribu atgādināt, koš, ka kopš mūsu pirmā pielikuma, eh, priekšlikuma 2008. gadā, mēs sagatavojam vairākus eh, normatīvos tekstus, lai uh, sniegtu atbildi uz dalībvalstu gaidām un iebildēm. Tagad uh, kvalificētais vairākums. Uh, par šīs programmas turpināšanos līdz 2013. gadam ir panākts. Uh, Un tā tad ir politiska vienošanās, un pēc vienošanās par politisko, par juridisko pamatu mēs varam turpināt šo m, mm, programmu kopējas lauksaimniecības politikas e, ietvaros. Līdz ar to šī programma nav pēkšņi jāpārtrauc. Kad šī programma tiks pieņemta, mani dienas darīs visu, lai papildu pasākumi laikam uz 2012. un 2013. gadu tiktu īstenot pēc iespējas ātrāk. Paldies! Komisārio. Paldies, komisāram! Pāriesim pie politisko grupu runātājiem. Tautas partija grupa. Liberēna kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Tātad tika rakst, rasta vienošanās, un mums ir jāpauž savs viedoklis par to rīt plenāras sesijas laikā. Es gribētu sacīt, ka man te ir tāds īpatnējs iespējas. Pirmkārt, es esmu gandarīta, otrkārt, <clears throat> man rodas jautājumi, treškārt, es manī valda bažas. Es priecīgi par to, ka tie eiropieši, kam tas nepieciešams šogad un arī nākošgad, varēs izmantot eh, Eiropas pārtiks izdalīšanas programmu. Viņi necietīs bādu. Tātad mūsu Eh, pilsoņi tagad eh, zina, ka 92 miljārdi e eiro kopīgajā budžetā mm, paliek neizmantot. Kā varētu iedomāties, kāpēc 2013. gada 13 eh, miljoniem eiro, 13 miljoniem Eiropas iedzīvotāju tiks apgriezti šie iztikas uh, avoti. Mēs aicinām padomi uzņemties savu atbildību, lai nākošajā daudzgad finanšu plānā šie līdzekļi tiktu paredzēti uz visiem laikiem. Ja tas tā netiks darīts, tad situācija būs dramatiska. Pieņemsim šo kompromisu un vēlreiz visi kopā uh, iestāsimies par šo pārtiks izdalīšanas programmu. Paldies, Lebrens kundzei. Socialistu grupas vārdā viena minūte. Kapelas Santos. Paldies. Vēlētos, protams, atbalstīt rekomendāciju un sveicu šeit arī komisāru kungu. Gribētu viņam pateikties par ļoti ietiepīgu konsekvenci. Mums tiešām ir nepieciešama šī palādi, palīdzība vistrūcīgākajām personām Eiropā. Eh, ja šādā brīdī Eiropas solidaritāte pārtrūktu, mums būtu ļoti grūti izskaidrot, kā tas var būt vislielākajā krīzes laikā. Tātad eh, dažu valstu iebildumi cerams nespējas apturēt šādu atbalstu. Arī nākotnē Un tas, ka mums ir finansējums tam vienalga, kādā grupā mēs to ievietojam, tas mums palīdzēs cīnīties pret nabadzību Eiropā. Un domāju, ka šai programmai vajadzētu būt arī ilglaicīgai. Paldies, Patkuplas. Liberāļi vārdā Gulāta kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, labdien, komisāra kungs. Pateicos par jūsu atbalstu, mm, par to, ka panācām šo vienošanās. Šī ir laba zīme, ka iestādes var strādāt kopā un ceru, ka tādā pašā garā strādāsim arī turpmāk. Divi komentāri no manas puses. Uh, Pirmais komentārs saistīts arī ar to grupu, kurā strādāja kā priekšstādātāja ciņai pret nabadzību. Es domāju, īstais jautājums, no kura Eiropā nevaram izvairīties, ir runa par subsidiaritāti. Kas ir kā atbildībā? Es saprotu, ka subsidiaritāti var eh, lasīt, interpretēt stingrākā veidā. Eh, ja mēs uzskatītu tomēr, ka E, Eiropa būtu tā institūcija, kas uzliek visādas taupības pasākumu pienākums un nerūpējas par e, visnētrūcīgākajām personām. Mēs nedrīkstam atstāt šo jomu tikai vietējo iestāžu pārziņā. Ņemot vērā stratēģiju 2020 Mani uztrauc, eh, ka mēs aizgājām no šīs stratēģijas uz Eiro plus, kur eh, runa par cīņu, eh, pat nevadzību vispār nav. Un otrkārt, es domāju, ka pārtiks apgād šis jautājums ir jāskata sociālā skatījumā. Un vēl ir aspekts, kas ir saistīts kopējo lauksaimniecības politiku. Kāda veida eh, pārtiku un par kādu cenu eh, kopējā lauksaimniecības politika var sniegt eh, pārtiks produkts tiem cilvēkiem, kas tā visvairāk ne, nepieciešama. Vai te ir runa par labdarību vai par to, ka visiem būtu jāsniedz savs ieguldījums. Es ceru, komisāra kungs, ka jūs ļausiet mums nonākt pie tāda risinājumu, kas būs pieejams visiem. Paldies, Gulēts kundzei, zaļo vārdā. Pusotra minūte. Hoizlīkungs. Jā, es gribēju pateikt visiem, pateikties visiem, kuri strādāja pie kompromisa pa, eh, panākšanas, kas noveda pie panākumiem. Nevar atteikties no pārtikas palīdzības vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, īpaši šajos laikos, kad aptuveni 19 eh, miljonu cilvēku no tā ir atkarīgi. Tā ir uh, Eiropas solidaritātes izpausme, un Eiropai šobrīd uh, viņiem ir jāpalīdz. Tomēr jādomā ne tikai par diviem nākamajiem gadiem, bet pašlaik būtu jāsāk strādāt pie jaunās programmas, kas būtu spēkā pēc tam, jo ne jau divu gadu laikā mēs likvidēsim nabadzību un nevaram samierināties ar situāciju, ka beigās mēs teiksim, nu, tas arī viss. Ir jādomā par to, ka ne, ne jau iet runa šeit par Eiropas uh, intervences nolikto pārpilnību, šeit ir jādomā par sadarbību ar lauksaimniekiem, nodrošinot vistrūcīgākajiem pārtikas izdalīšanu uh, tiem cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un to ir iespējams uh, izdarīt tikai kopā ar lauksaimniekiem. Vācijā mēs esam lēmuši, ka iesaistīsim tajā arī nabadzīgo zulpas virtos. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šāda palīdzība, kā Eiropas palīdzība, tiktu turpināta, un uh, mēs apsveicam to, ka tādas valsts kā Vācija beidzot ir atteikušās no šīs palīdzības blokādes. Ceram, ka Vācija iesaistīsies sadarbī, uh, darbā pie jaunas koncepcijas izstrādes. Paldies! Paldies. ECR grupas vārdā Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atbalstu šo diskusiju un, protams, arī Sikors kungs ar viņu ziņojumu, taču uzskatu, ka šis ziņojums ir regresīvs. Tas skatās uz atpakaļ, nevis uz priekšu. Tas ir jautājums par pagātni, kad mums bija uh, sviesta kalni un citi pārtiks pārpalikumi, taču tagad mēs runājam par sociālo politiku, nevis lauksaimniecības politiku. Un lai gan es jūtu līdz cilvēkiem un bezpajumtniekiem, kas cieši trūkumu, to varētu darīt labākā veidā nekā šādā. Pirkt pārtiku un to izdalīt ir ļoti dārgs prieks ir citi veidi, kā to var darīt, un tāpēc domāju, komisijai vajadzētu šo jautājumu papētīt. Es zinu, ka ir daudz problēmas visdažādākās Eiropā, tā skaitā arī slikti laika apstākļi, bet vienmēr būs trūkuma cietēji, bet šāda veida palīdzības sniegšana nav tā labākā. Paldies Nikolson kungam. Goja grupa pusotra minūte Omarčī. Priekšsēdētāji kungs, <clears throat> mums eh, rīt būtībā jābalso par eh, šīs pārtiks izdalīšanas vistrūcīgām personām pro, programmas atcelšanu 2014. gadā, jo patiesībā nekas netiek teikts par šīs programmas tālāku turpināšanu. Jāsaka, kā ir. Tas ir apkaunojums, ka visu nosaka atkal Vācija, kas negrib eh, dot pārtiku tiem, kas vai mirst badā Tas tad prāda, kas reāli ir Eiropas Savienība. Tā upurē uz uh, ultraliberālā un demokrātiskā um, um, demokrāt, šiem te kritērijiem vienkārši aizmirst solidaritāti. Kad jāatrod miljardi bankām, tad tas tiek izdarīts, tad uh, te tiesības tiek aizmirstas. Taču tad, kad ir jārod um, atbalsts vistrūcīgākajām personām, tad uh, tiek piesauts juridiskais pamats, kas it kā trūkstot. Vācijas uh, tiesneši acīm redzot ir zaudējuši jebkādu sakaru ar īsteno situāciju, un mūsu grupai šī nostāja ir pilnīgi nepieņemama. Šī, šis lēmums tikai palielina uh, lielo aizu starp Eiropas tautu un Eiropas iestādēm. Orla. Paldies Amadžī kungam Eiropas brīvības un demokrātijas grupā Aņunkungs. Paldies! tiek izveidota programma, lai samazinātu intervences krājumus, bet, protams, programma nebeidzās, jo komisijai nekas nekad nebeidzās. Dāņu parlamentā teikts, juridiskais pamats, kādu ir izveidojis komisija, ir nepareizs. Kamēr šis ziņojums attiecās uz cilvēkiem, kam trūkst pārtiks, tas, kā tiek pārveidota lauksaimniecības politika, savā ziņā samazinās ražošanu labākajās farmās. Piemēram, Austrumānglijā ļoti eh, lauksaimnieciski attīstītā rajonā mums būs jāražo mazāk, un tas viss rada ekoloģisks fokus zonas, un 70% nāk no fermerzemes. Tiek uzskatīts, ka tas varētu uzlabot klimata situāciju, tiek runāts par 0,2 eh, grādu celšanās desmit gadu laikā, bet pēdējā ziņojumā, ko es esmu lasījis, vispār nav nekāda pacelšanās. Manā fermā šajā gadā ir bijusi zemākā forma uh, temperatūra kopš 86. gadā. Komisija ir acīm redzot uh, dumja un nekompetenta. Gaidu, kad uzvarēs veselais saprāts. Paldies! Enju kungs. Varbūt dumja nebija īstais vārds parlamentārā pieklājības atmosfērā. Neatkarīgo grupas vārdā Stajanov kungs. Paldies priekšsēdētājiem kungs. Vispirms gribētu apsveikt komisiju. Tikai četri četros mēnešos, kopš iepriekšējā lasījuma, mēs esam atrisinājuši šo problēmu, ar ko padomu nodarbojas vairākus gadus. Rezultāts ir pozitīvs un atbilst rezolūcijai, ko mēs pieņēmām, taču nevajadzētu atslāpt. Tagad ir laiks kompromisa periods ir mazāks par diviem gadiem. Ņemot vēro, ar kādām grūtībām sadūrās šī problēma, jums jau no rītdienas ir jāsāk domāt par tās turpināšanu nākošajos gados. Atgādināšu jums, ka Bulgārija ir vienīgā valsts, kas vēl nav iesaistīta šai programmā. Tā maksā par šo programmu, bet neko nesaņem. Lūdzu, dariet kaut ko, lai visas valstis varētu piedalīties šajā programmā. Paldies Stoinam kungam! Un tagad pāriesim pie individuālajiem runātājiem. Herānces konze. Liels paldies priekšstādātāji! Papildus 800 uh, miljoniem, piedodiet, 18 miljoniem cilvēku kam ir grūtības 40 miljonu cilvēku nesaņem pienācīgu uzturu. Viņi nevar divreiz nedēļā ēst gaļu un ir jādomā par šiem cilvēkiem, kam ir grūtības uzņemt dzīvnieku izcēlesmes olbaltumu vielas divreiz nedēļā. Viņi ir izmisuma situācijā, jo ekonomiskā situācija nekļūst vieglāk un daudz dalību valstis. Uh, ir, uzsāku, ir eh, veikušas budžeta ietaupījumus eh, nākamajā finanšu perspektīvā attiecībā uz eh, pārtikas palīdzību. Komisija sagatavojas priekšlikumu, kas atbilst šī parlamenta pieprasījumam, tomēr ir jāņem vērā, ka padomu ilgus mēnešus nevarēja šo situāciju atrisināt. Vairākas dalībvalstis pieteica atrunas, kuras neatcēla vairākus mēnešus. Un, uh, Pašlaik ir jādomā par to, lai pārtikas palīdzība turpinātos arī pēc 2014. gada. Eiropas uh, Savienībai nevajadzētu nolaist rokas tik svarīgā jautājumā, vajadzētu izmantot uh, to, ka pašlaik notiek diskusijas par nākamo finanšu, daudzgadu finanšu schēmu un uh, ir jāpanāk uh, vienošanās uh, starp padomi un parlamentu, lai būtu iespēja saglabāt, izdalīt, būtu saglabāt iespējas izdalīt pārtiku vistrocīgākajiem pilsoņiem. Pateicoties um, šai palīdzībai, palīdzības organizācijas ir veikušas fantastisku darbu, palīdzot 13 miljoniem cilvēku. Bez mūsu atbalsta tas nebūtu bijis iespējams Domāju, ka jādomā arī par um, labāku šīs palīdzības profilēšanu. Paldies, Herānces kundze, un tagad Sārbū kundze. Liels paldies, priekšstādātāji. Vispirms gribēju pieteikties visiem cilvēkiem, kas iesaistījās šajā darbā, meklējot kompromisu. Eiropas Savienībā nabadzība kļūst aizvien izplatītāka un miljoniem cilvēku nav iespējas katru dienu baudīt karstu maltīti. Aptuveni 18 miljoni Eiropas pilsoņu ir um, izmantojuši šo palīdzības programmu, tāpēc līdzekļu samazinājums šīs programmas finansējumam nacionālajos budžetos ekonomikas krīzes dēļ būtu katastrofa. Domāju, ka ir jā, jā, jāuztur šī programma, paredzot finansējumu no KLP arī pēc 2013. gada. Gribēju sacīt, ka esmu ārkārtīgi uztraukusies par Vācijas un Francijas paziņojumiem par šīs programmas pārtraukšanu. Tie pārtika ir pamata tiesība īpaši tik dziļā ekonomikas un finanšu krīzē. Mums ir eh, svarīgi pienākumi palīdzēt cilvēkiem, kur nevar palīdzēt paši sev. Un tāpēc Eiropas Savienība ir jāparāda, ka solidaritāte nav tikai princips, kas pastāv uz papīra. Liels paldies, eh, Sarbo kundze, un tagad eh, pusotra minūte vārds Lājiem kungam. Paldies, priekšstādātāji, komisāri. Un kā jau citi šajā diskusijā sacīja, šī programma tika iedibināta laikā, kad Eiropas intervences noliktavās eh, krājās pārtikas kalni. Un tas vairs nav, šī situācija vairs nav tāda. Mums ir jāatzīst, ka apstākļi ir mainījušies, Un jāatzīst, ka šī programma piedar pie sociālās politikas, nevis pie kopējās lauksaimniecības politikas. Ierosinātu komisijai pārcelt šo programmu nākamajā finanšu schēmā uz sociālajiem, sociālajām programmām, kas būtu pareizais risinājums ilgtermiņā. Tomēr, runājot par šīs programmas uh, finansējumu nākamajam gadam, šis risinājums nav ilgspējīgs. Ja mēs uh, nepieņemsim šo pagaidu risinājumu, tad uh, dalībvalstu finansējums samazināsies no 500 miljoniem pagājušā gadā līdz 113 miljoniem nākamgad. 18 miljonu cilvēku cietīs bādu, un to Eiropā nav, pieļauj, nav iespējas pieļaut, īpaši ņemot vērā krīzes apstākļus. Es ceru, ka kolēģi atzīs, ka tas ir krīzes risinājums, pagaidu risinājums Tomēr tas nevar kalpot par, pagā, par pamatu šai programmai pēc 2013. gada. Pašlaik mēs uh, tikai runājam par pagaidu risinājumu, lai iziet no strupceļa, tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums. Ir jāatrod stingrs pamats uh, šīs programmas nākotnē, un es aicinātu, lai tā tiktu pārcelt uz sociālo politiku. Paldies! Paldies, Lajona kungs! Un tagad pusotru minūti došu vārdu Kornelisens kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, esmu ļoti gandarīta par to, ka padomē ir panākts kompromiss, lai atrisinātu šo sasāpējušo problēmu. Daļai arī pateicoties Nīderlandes valdībai, mēs nonācām situācijā, ka 18 miljonu vistrocīgāko eiropiešu nesaņemtu pārtikas palīdzību, bet es joprojām esmu nobežījusies. Uh, Šķiet, ka neviens nedomā par konstruktīvu veidu, kā mēs varētu atbalstīt uh, pārtikas uh, bankas un padarīt tās neatkarīgas no ES pārtikas uh, atbalsta piegādēm. Dalība valstis negatavojas uh, šo pārtikas banku darbības nodrošināšanai pēc tam, kad 2014. gadā tiks pārtraukts finansējums Domāju, ka mēs vēlāk varam nonākt tādā pašā situācijā kā pagājušā gada decembrī, kur šīs pārtikas bankas joprojām ir atkarīgas no palīdzības un trūcīgai no pārtikas. Ir jādomā par to, kā šīs pārtikas bankas varētu pašas saņemt produktus, kas citādi tiktu izsviesti. Eiropas uh, loģistikas uzņēmumu informēšana un tam līdzīgi nevalstisko organizāciju atbalsts, tas tie visi varētu būt potenciāli risinājumi. Mēs redzam, ka ir pēdējais laiks radīt skaidrību laikam pēc šī posma un gribētu komisiju, padomi un parlamentu to darīt pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Tarabēlas kungam. Vai jūs uh, piekrītat? Jā, Tarabēlas kungs, lūdzu. Es gribētu uzdot jautājumu Džonžam Laimam. Viņš sacīja, ka pēc 2013. gadā tā ir drīzāk vajadzētu būt sociālās politikas jomai. Tas nozīmē, ka dalībvalstis, tas būs dalībvalsts pārziņā. Es gribētu atgādināt, ka sešu dokumentu pakotne, vai arī divu dokumentu pakotne, eh, ir vērsts uz to, ka, ka Ehm, ne, nevar palielināt eh, šos līdzekļus, tad mēs vienkārši nododam eh, atbildību dalībvalstu ziņā, un tā savukārt ir skaidri pauduši tam nostāju, ka tās nevar palielināt izdevumu sociālajā uh, jomā. Tad es gribētu, lai viņš man atbild, kā, atbild, kā viņš domā risināt šo problēmu. Lajan kungs, lūdzu. Jā, gribēju paskaidrot ar Bēles kungam. Es uh, dotu priekšroku, jā. Uh, šis jautājums tiktu nodots dalību valstu atbildībā, bet zinot, ka tas tā nebūs, es atbalstu komisijas priekšlikumu, ka šāda palīdzība var tikt sniegta Eiropas līmenī, tomēr balstoties uz uh, sociālās politikas uh, programmām, nevis kopējo lauksaimniecības politiku. Labi, paldies, un tagad vienu minūti došu vārdu Vočkauska kungam. Lielas paldies priekšsādātājiem! Gribēju apsveikt Šekerska kungu par lieliski sagatavoto ziņojumu. Pārtikas palīdzība ir patiešām ārkārtīgi nepieciešama, jo no vienas puses Eiropas Savienībā izplatās nabadzība un ir skaidrs, ka šoziem jau dzīvību ir zaudējuši 600 cilvēki augsta laika apstākļu dēļ. Kaut arī mums vairs nav pārtikas atlikuma, tomēr mums ir problēmas ar to laišanu tirgū, tāpēc es domāju, ka šai programma uh, darbojas pietiekam labā līmenī. Manuprāt, to nevajadzētu apturēt, un es uzskatu, ka tā būtu jāturpina līdz 2013. gadam, tas ir pilnīgi pamatoti. Tomēr gribētu atbalstīt Nikolsonu kungu un citus runātājus, kuri sacīja, ka šī programma būtu jāpārtikas finansē no sociālās politikas līdzekļiem, nevis no kopējās lauksaimniecības eh, līdzekļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka KLP ir pilnīgi citi mērķi. Mums ir jā, jāturpina atbalstīt uh, pārtikas ražošanu un uh, uzturdrošības uh, pārtikas uh, pietiekamības nodrošināšanu. Lielas paldies, Vačekauska kungs, un tagad došu uz minūti vārdu Zuberes kundzei. Lielas paldies priekšsādātājiem! jaunākie dati no Eurostat par 2010. gadu parāda dramatisku situāciju saistībā ar sociālo izstumtību un nabadzību. 26,9% bērnu vecumā no 0 līdz 9 gadu vecumam dzīvo zem nabadzības robežas vai nabadzības uh, riska zonā. Uh, Gandrīz 24% iedzīvotāju ir zem nabadzības sliekšņa, un šie skaitļi nākotnē droši vien vēl palielināsies taupības pasākumu dēļ. Tādēļ, ka strādniekiem tiek samazināts algas un tiek apgriezti sociālajie pabalsti, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi turpināt šo pārtikas palīdzības programmu, nodrošinot uh, visrocīgākajiem nepieciešamo pārteiku. Tie, kuri pašlaik ir atkarīgi no šīs programmas un kuri kļūs atkarīgi no tās, viņiem ir nepieciešama šī palīdzība pašreizējā finanšu periodā līdz 2013. gadam un arī pēc tam vismaz esošajā līmenī 400 miljonu eiro apmērā no Eiropas Savienības līdzekļiem. Paldies, Zuberes kundze, un tagad došu vārdu uz vienu minūti Skotā kungam. Paldies, priekšsādātājiem! Dārgie kolēģi, komisāri! Ir tikai saprātīgi izmantot tirgu, lai atbalstītu trūcīgos un tos, kam nepieciešama palīdzība, un viens veids, kā to izdarīt, ir pārtikas banku veidošana. To var darīt no ES un no dalībvalstu budžeta. Pavisam nesen mēs apstiprinājām ziņojumu, kurā bija aprakstīta problēma, kas uh, skāra uh, trocīgāko nespēju uh, piekļūt pārtikai, un mēs varam turpināt uh, centienus samazināt pārtikas produktu nonākšanu atkritumos un vienlaicīgi palīdzēt trūcīgajiem. Es varētu minēt daudz piemēru. Domāju, ka būtu jārod iespējas, kā turpināt šo programmu. Daži mēģina lietas organizēt spontāni, bet uh, nevar atrast īstos kanālus, kā to izdarīt. Domāju, ka viņiem vajadzētu sniegt palīdzīgu roku. Uh, Paldies, skatā kungs, un tagad došu vārdu Nikolesku kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsādātājiem. Labdien, komisāri. Es domāju, ka man nevajadzētu minēt vairs argumentus, kādēļ ir nepieciešams turpināt uh, pārtikas izdalīšanas programmu trūcīgākajiem. Kaut arī pašlaik uh, šeit tiek veikti grozījumi Vienalga tas sniedz ievērojumu atbalstu mūsu iedzīvotājiem. Šī programma ir sevi pierādījusi 25 gadu gaitā, un tā ir Eiropas solidaritātes zīme. 18 miljonu cilvēku pēdējo gadu laikā ir saņēmuši šādu palīdzību, un gribēju atgādināt, ka daudzas valstis saskaras ar ievērojamām grūtībām. Es gribēju apsveikt komisiju un padomu par to, ka par spīti visam viņi ir panākuši vienākuši, vienošanos un pateicos arī ziņojuma autoram, bet uzskatu par nepieciešamu, lai parlaments domātu arī par šīs programmas nākotni pēc 2013. gadam, lai mēs atrastu tā juridisko pamatu. Tas ir pirmais solis, ko ir nepieciešams izdarīt ja šīs programmas izmaksas uh, kādam šķiet pārāk augstas, tad uh, mums vajadzētu atcerēties, ka tas katram es pilsonim izmaksā tikai vienu eiro. Mm, uh, Savienotās valstis ir investējušas 50, piedodiet, 85 miljardus dolāru šajā programmā, un katrs astotais amerikānis šo programmu ir izmantojis. Ja mēs runājam par izaugsmi un. Uh, Uh, izpēti, tad uh, mums uh, vajadzētu domāt par šādas programmas iespējamību. Domāju, ka tas varētu sniegt savu ieguldījumu izaugsmē. Ir nepieciešami sociālie tīkli cilvēkiem, kuriem tiešām ir nepieciešama šāda palīdzība. Paldies, Nikolēsku kungs, un tagad došu vārdu De Castro kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi, esmu priecīgs, ka rīt mēs balsosim par šo eh, rekomendāciju otrajam lasī, lasījumam pārtiks izdalīšanu vistrūcīgajām personām Eiropas Savienībā. Tas mums ļauj turpināt šo programmu līdz 2013. gadam. Pēc visiem šiem mēnešiem daudziem iesaistoties un tiem es gribu pateikties vispirms eh, Sikierska kungam eh, un komisāram Čološkungam. Mums beidzot ir izdevies sanākt panākt, eh, panākt vienošanos. Mēs neatstāsim likteņu varā 20 miljonus vistrūcīgāko personu Eiropā. Un komisārs arī iestājas par šīs eh, programmas turpināšanos vēl pēc 2013. gadam. Tātad mūsu politiskā institīva arī turpināsies. Mēs neapstāsimies pie balsojuma rīt. Pilnīgi atbalstot Eiropas eh, Savienības eh, tiesas lēmumu, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai turpmāk ir jāizrāda solidaritāte mūsu sabiedrības visneaizsargātākajām eh, grupām. Paldies! Paldies, Dekastro kungs, un tagad uz minūti Ailoda kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam par viņa lielisko darbu un par to, ka viņš rīkojās ātri nodrošinot, ka labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas un uh, citi, kas piedāvā uh, pārtiku strucīgām personām, nepaliek likteņu varā laikam līdz 2013. gadam. E, pagājušajā gadā uh, aicināju jau zinām saprātu izrādīt, lai turpinātu šo programmu. Esmu priecīgs, ka šī eh, programma vēl turpināsies divus gadus, taču um, 4 miljonu cilvēku, kas uh, paļaujas uz šo programmu, nezin, kas ar viņiem notiks pēc tam. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju. Jānodrošina, ka cilvēki, kas dzīvo uz nabadzības liekšņa, var, pan, eh, var saņemt pārtiku. Es saprotu, ka šeit savā ziņā pārklājas eh, eh, nacionālās kompetences. Te, protams, var runāt par eh, politiskajiem jautājumiem, taču mums ir programma, kas ļauj šiem cilvēkiem piekļūt pārtikai, tad kāpēc mums nodarboties ar politiku? Mums jāpārstāj spēt nodarboties ar politiku, bet reāli jāuzlabo to e, cilvēku situāciju, kas saskars ar trūkumu. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti Delī kundze lūdzu. Komisāra kungs, vairāk par 43 miljoniem eiropiešu draud e, pārtiks trūkums, tātad ar zinām atvieglojumu uzzinām šo jaunumu, ka tiek e, pagarināta šī programma līdz 2014. gadam. Visnabadzīgākie cilvēki ir eh, dažāda asociācija ziņā, un eh, arvien vairāk cilvēkiem ir nepieciešama šī pārtiks palīdzība. Taču kas notiks pēc tam, kas notiks pēc 2014. gadā? Solījums samazināt eh, izskaust trūkumu līdz 2020. gadam paliks tikai uz papīra, tad, ja mēs nekā, neko nedarīsim šo mērķu īstenošanā kohēzijas politikas ietvaros ir jānodrošina uh, līdzekļi šai programmai. Dalību valstīm ir jā, jābūt drošām, ka viņi to varēs izmantot. To. Neviens nedrīkst palikt uh, aiz borta, un te ir runa par solidaritāti, kas mums Eiropā ir jāizrāda. Arī visnabadzīgākajiem cilvēkiem ir tiesības uz uh, sabalansētu, veselīgu pārtikt, un tikai uh, šīs programmas uh, turpināšana vienmēr nodrošinās, ka cilvēkiem nav jābaidās par to. Paldies, Delī kundze, un tagad uz minūti Gērlingas kundze lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Pārtiks pieejamība visiem, protams, ir svarīga lieta jebkurā civilizētā sabiedrībā. Ar to man, par to man nav nekādu šaubu. Mana šaubas saistībā ar šo priekšlikumu ir tāda, ka Eh, šāda centralizēta 500 eh, miljonu eiro apmērā esoša programma reāli spēs atbildēt uz eh, pastāvošo problēmu. Es domāju, ka šīs problēmas risināšana būtu jāatstāja dalībvalstu pārziņā. Tas, ka šī programma turpinājās 25 gadu garumā, neliecina par šīs programmas sekmēm, bet gan par to, ka turpinājās atkarība, dalībās atkarība no šīs programmas. Mēs neesam eh, aicinājuši izveidojiet eh, produktīvu pārtikas eh, rūpniecības nozari. Un šāda turpināšanās nav pieļaujama. Paldies, Gerlings kundze, un tagad uz vienu minūti Šimāns kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ir arvien vairāk cilvēku, kam trūkst pārtikas un nepieciešama palīdzība. Tās ir sekas tam, ka sabiedrībā ir lielas atšķirības starp bagātajiem un negatīviem. Tas, ka ir šādas atšķirības, tas nav nekas briesmīgs, taču milzīgie kontrasti mums nevajadzētu būt pieņemami. Mums ir jāmeklē pareizās metodas. Šī programma neaizstāja palīdzību nacionālajā līmenī. Tā ir papildus programma, tā ir solidaritātes izpausme, kas ir Eiropas Savienības pamatā, un mums jācenšas ierobežot nabadzību. Taču nevajadzētu domāt, ka mēs to varēsim izdarīt. Sociālās problēmas veidojās un būs arvien jauns. Mums arī jāatcerās, ka labdarības organizācijas pašas daudz ko dara. Tās negaida no Eiropas Savienības vai institūcijām palīdzību. Paldies, Šimanska kungs. Klases kundze. 18 miljonu eiropiešu cieši bādu un ir atkarīgi no pārtikas palīdzības. Tas nedrīkst un nevar notikt Eiropā. Šī palīdzības programma, par kuru mēs šodien runājam, radās no intervences uh, krājumiem, no liekās lauksaimnieciskās uh, produkcijas. Un pašlaik šie krājumi ir beigušies, bet uh, vajadzība pēc šādas programmas ir nepieciešamība. Pašreiz uh, programmas darbība ir nodrošināta tikai līdz 2013. gadam, bet rodas jautājums, kas tad nāks vietā. Uh, Eiropas uh, lauksāniecības politika faktiski nevar nodrošināt uh, trūkumcietēju pali, palīdzību trūkumcietējiem, un tas ir jādara dalību valstīm, un uh, tas nekādā gadījumā Tarabēlas kungs neizslēdz Eiropas solidaritāti. Uh, Nacionālās programmas ir jāstāda katrai dalību valstī un tās ir arī jārealizē. Tā ir atbildība. Šīs programmas jārealizē ilgtermiņā un es ierosinātu jūs komitāru tikties ar attiecīgajām dalību valstīm pie apaļā galda, lai rastu kopīgus risinājumus, kas mērķtiecīgi likvidētu bāda problēmu. Otrakārt, problēma ar um, Pārtikas produktu izmantošana ir apkaunojoša. 15% pārtikas produktu nonāk uh, atkritumos. Ir nepieciešams izglītot uh, cilvēkus, lai iemācītos pareizu attieksmi pret uh, pārtiku. Viena trešdaļa cilvēku vairs neprot gatavot ēst, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka liela daļa iedzīvotā vairs neprot lietot un izvēlēties pareizu uzturu. Tarabella. Paldies. Mirklītī Tarabellas kungs, eh, saka priekšstādātājs, uzgaidiet. Eh, Klasas kundze, eh, Enan kungs, jums uzdod zilās kartītes jautājumu. Jūs to pieņemt? Jā, lūdzu, vārds jums. Ja pareizi saprotu, kolēģis sacīja to, tāpēc vien, ka daži neprot gatavot, mēs metam ārā lielu daļu pārtikas, un tad tie, kuriem nekā nav, mirst badā. Tad paskaidrot, kā mēs varētu, kā cilvēks var gatavot ēst, ja viņam vispār nav naudas, lai iepirkt pārtiku. Klāsas kundze. Lai vai kā, tas vienalga ir izdevīgāk un uh, labāk uh, pārtika no pamatpārtikas produktiem, un tāpēc izglītības sistēmā būtu jāmāca tas, ka no kartupeļa un no burkāna var pagatavot ļoti veselīgu maltīti, un tas arī sniedz savu ieguldījumu, lai Eiropā tiktu apkarots bats. Paldies! Eh, gracias, Paldies! Tarabelkungs. Es negribēju te runāt par kulināriju priekšsēdētāju kungs, bet, protams, es šodien esmu vīlies, tāpēc, ka mēs vispār noturam šīs debates. Tādām te vispār nevajadzēja būt, ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju. Mēs runājam par 500 miljonu eiro, kas jau ir eh, iegrāmatot budžetē un eh, kas tiek piešķirti pēc eh, Eiropas kopienu tiesas sprieduma. Un tādā veidā mēs varam atvieglot eh, likteni 16 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas uh, dzīvo trūkumā. Un pateicos komisāram, ka viņš gribēja glābt šo eh, šo um, budžetu, šo programmu. Jo tiešām mēs esam gatavi daudz līdzekļu piešķirt bankai, bet ne trūcīgiem cilvēkiem. Tas tiešām ir apkaunojums. Un eh, esmu pateicīgs komisāram un, eh, un referentam, kas eh, iestājas par to, lai šī programma turpinātos pēc 2013. gadā. Bet tiešām vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs nedrīkstam atteikties no, ši, no šīs programmas, kas ir vienīgā, kas nāk par labi strūcīgākajām personām Eiropā. Paldies! Paldies! Paldies. Paksas kungu neredzu. Vārds Tojas kundzei. Man ir prieks par šo pozitīvo rezultātu, ka esam atraduši šādu pārējais periodu risinājumu un ceru, ka mēs finanses perspektīvā atradīsim arī stabilu un ilglaicīgu risinājumu. Taču ir jaunie nabadzīgie cilvēki, arvien vairāk parādās jaunas sektori, jeb segments sabiedrībā, kur cilvēki nespēja vairs nopirkt pietiekam daudz pārtikas Es runāju par nabadzīgiem strādniekiem, par vien, vientuļajiem vecākiem, par šķirtiem cilvēkiem, par invalīdiem, par slimniekiem. Un uh, Bāda rēks atkal paceļās par Eiropu. Mēs nevaram gulēt uz lauriem. Mums jāatzīst, ka šī problēma ir. Daudz saka, ka ar to jānodarbojas nacionālajām valstīm, ka cilvēkiem jāmāc gatavot pārtiku un daudz ko citu. Uh, Taču tad, kad cilvēki mācēs gatavot ēdienu un kad viņiem būs pietiekami daudz pārtiks, tad mēs varēsim atcelt varbūt šos pārtiks programmas, bet ne pirms tam. Paldies tā izkundzei, tabačtī. Paldies. Paldies priekšsādātājiem paldies Dievam, trūcīgākiem nevar sakot līdzi šai diskusijai. Pretējā gadījumā viņi Eiropas Savienību un tās institūcijas ienīkt, ienīstu vēl vairāk. Šīs dienas diskusija ir apkaunojoša, un es gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka situācija lauksaimniecībā Eiropā nav pietiekami laba. Domāju, ka lauksaimniecības nozares reputācijai nāktu par labu tas, ja mēs neatsauktos uz to, ka kopējā lauksaimniecības politika un eh, sociālā politika būtu jāapspriež atsevišķi. Tie, kas nodar, tie no mums, kas nodarbojas ar kopējo lauksaimniecības politiku, ļoti labi zina, ka pirmajā pīlārā ir iekļaut ļoti daudz sociāla elementa, un tie, kur to noliedz, eh, melo. Ungārus neinteresē, vai viņiem šī palīdzība tiek sniegta sociālās politikas vai lauksaimniecības politikas ietvaros. Viņiem ir svarīgi saņemt palīdzību pārtikas veidā, un tāpēc es gribētu aicināt visus, kas nodarbojas ar lauksaimniecības politiku, neatsaukties uz to un uh, lūdzu sniegt savu ieguldījumu palīdzības sniegšanā trocīgajiem. Paldies, Blinkevičūta! Paldies! Man ir prieks, ka mēs panācām kompromisa risinājumu, ko varēsim atbalstīt un kas ļaus mums programmu turpināt vēl divus gadus. Un apmēram tādā pašā līmenī kā līdz šim mēs sniegsim palīdzību visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Ir svarīgi saprast, ka šie 500 miljoni nāk no Eiropas Savienības budžeta. Un es tiešām atbalstu domu, ka nauda ir jāizmanto produktiem, kas ir ražoti Eiropas Savienībā, nevis importa produkcijai. Ir ļoti svarīgi uzturēt šo palīdzību tagad krīzes laikā, jo nabadzīgo cilvēku skaits ir pieaudzis. Mums jāietaupa budžetā, mēs nevaram iekonomēt to uz pārtiks palīdzības uh, jo nabadzīgo cilvēku skaits nav samazinājies krīzes gados. Ja mēs to darītu, tad mēs pagrieztu muguru pret daudziem no mūsu cilvēkiem un atteiktos no Eiropas Savienības tālākajiem mērķiem. Paldies! Gerlie kundze. Jā, mēs varam priecāties par to, ka dalībvalsts beidzot ir eh, panākušas vienošanos, lai eh, atbalstītu šo programmu vistrūcīgai personām. Tas ir eh, atvieglojis miljoniem eiropiešu, kas cieš no krīzes, taču ar to vien nepiekrīt. Eh, iespēja, ka līdz 2014. gadam šī programma pazudīs un eh, Vācijas kanclers vēlme, lai eh, Eiropa vairs līdzīgas politikas nefinansētu, tiešām vieš bāžas. Jā, mēs iestājāmies par mm, izaugsmi, par, taču te ir runa arī par par cilvēku cienīgiem apstākļiem. Eh, Greņie kundze tiek pārtraukta, priekšstādātājs ierosināja viņai runāt lēnāk. Vai jūs lūdzu varētu runāt lēnāk? Lūdzu, priekšstādātājs. Labi, mēģināšu, saka Greņie kundze. Eh, viens no Eiropas Savienības principiem ir cilvēku cien, cilvēku cienīga dzīve. Un te es domāju par Grieķijas pilsoņiem. Uh, Eh, cilvēku cienīgi apstākļi parasti to, ka cilvēki var, eh, var nedzīvot trūkumā un ka viņiem ir jums virs galvas. Un te ir jāparedz konkrēti risinājumi, lai visā Eiropas Savienībā cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos. Paldies, Grelie kundze. Un tagad uz vienu minūti. Kadenbachs kundze. Lielas paldies, priekšstādātāji, kolēģi, komisanti. No vienas puses esmu atvieglota, jo ir at izdevies atrast juridisko pamatu un līdzekļus, lai turpinātu sniegt cilvēkiem palīdzību, un es esmu atvieglota par to, ka dzirdu, ka būs risinājums arī pēc 2013. gada. Bet par ko tad mēs šeit runājam? Tas ir tikai akūta palīdzības, palīdzības sniegšana akūtiem simptomu valsts vīri piekop tādu politiku, kas eh, novad pie nabadzības. Nabadzība Eiropā ir ļoti retos gadījumos saistām ar dabas katastrofām. Pārsvarā tā ir saistīta ar finanšu nelēmēm. Un e, tas, kas Eiropā pašlaik eh, tiek darīts, noved pie tā, ka mēs dalam ēdienu. Mums ir nepieciešama uh, Eh, kopējā labuma godīgāka pārdala, ir jārada ieņēmumi, cilvēkiem jārada darba vietas, un kā jau teica kolēģis Kaplos Santos, eh, kādu dienu eh, mēs ceram nonākt situācijā, kad šāda palīdzība vairs nebūs nepieciešama. Jā, pārtikas sadala ir nepieciešama, tomēr ir nepieciešams apkarot uh, trūkuma cēloņus. Paldies, un tagad uh, mums uh, sāks brīvā mikrofona procedūra. Uh, ir pieteikušies 18 runātāji. Un, kā jūs zināt, eh, principā es varētu vārdu dot tikai pieciem. Tomēr mēģināsim kaut kā līdzsvarot situāciju. 18 izdalīsim ar divi un dosim vārdu deviņiem runātājiem. Viena minūte vārds uh, eh, Diebēlskungam. Atkārtošu ka mums jāpagarina šī programma, jo tā ir saistīta ar solidaritātes principu, sevišķi krīzes laikā. Mēs nevaram pieņemt negatīvu lēmumu. Mēs zinām, kādi ir skaitļi. Kāds tad ir juridiskais pamats? Vai tas ir svarīgi nabadzīgajam lai kāds ar to nodarbojās, bet mēs nevaram pamatojoties uz tā atņemt pārtiku trūkumu cietējiem, un es neredzu nekādu izskaidrojumu šādai rīcībai. Mums ir jābūt taisnīgiem un līdzjūtīgiem. Mums šī nauda ir nepieciešama. Nabadzīgajiem šī nauda ir kritiski svarīga gan jauniem, gan veciem, gan bezpajumtniekiem, gan slimniekiem, visiem, kam trūkst pārtiks, lūdzu padomē, reaģējiet, neatstājiet nabadzīgos savā ziņā. Paldies, Dendriks kungs! Paldies priekšsādātājiem! Nabadzība ir eh, politiska, ekonomiska un sociāla problēma, un tāpēc uh, vajadzētu šo problēmu risināt ar integrētu pieeju. Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajiem gan ir svarīga, bet tā neatrisina problēmu. Tas uh, nenozīmē, ka šī problēma tiek likvidēta. Un uh, trūcīgajiem ir pilnīgi viena alga, no kurienes tiek ņemt līdzekļi no lauksaimniecības politikas vai no sociālā fonda. Uh, Šī brīža ekonomiskā krīze Eiropā ir novedusi pie tā, ka liela daļa Eiropas uh, iedzīvotāji saskaras ar problēmu, un mums tā ir jārisina konsekventā veidā. Gribēju jums atgādināt, ka mums kā politiķiem ir uh, nepieciešama lielāka atbildības sajūta. Ir uh, nepieciešams paredzēt šai problēmai attiecīgus līdzekļus. un tās tonnas pārtikas līdzekļu, kas katru gādu tiek uh, izniekots, varētu tikt izmantots palīdzības sniegšanai. Bovē kungam vārds. Priekšstādātā kungs, komisāra kungs. Šodien daži apgalvo, ka šim projektam nav nekāda sakara kopējai lauksaimniecības politika. Es viņiem saku, nē, šodien pavisam skaidri, ka kopējai lauksaimniecības politika sev par mērķi izvirza pār, nodrošinājumu ar pārtiku, tas ir pirmais mērķis, un otrkārt šiem produktiem ir jāpie, jābūt pieejamiem visiem patērētājiem, tiem jārada uh, ieguvumi ražotājiem. Tātad Eiropas Savienībai ir jānodrošina pārtika visiem Eiropas pilsoņiem. Uh, Šodien mēs varam no KLP līdzekļus pārnest uz ITER, ITER finansējumu 500 miljonu eiro apmērā. Es domāju, ka ir jāapvieno KLP un sociālās sistēmas, lai ļautu vistrūcīgākajām personām izmantot šo pārtiks palīdzību. Uh, Un mums jānodrošina, lai eh, nabadzīgi arī tieši varētu uh, piekļūt ražošanai. Paldies! Un tagad Rubika kungs. Rubiks! Paldies, priekšsēdētāji! Es kopā ar tiem daudziem miljoniem nabagu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, izsaku gandarījumu mūsu komisijai, ka kopā ar padomi ir panākts, panākta vienošanās, ka šī programma tiks turpināta tā ir ne tikai pārtika nabaga cietējiem badu cietējiem bet tā ir arī lauksaimniecībai atbalsts. ja latvijā pagājušajā gadā šo pabalstu saņēma vairāk nekā simts astoņdesmit pieci tūkstoši iedzīvotāju tas ir katrs divpadsmitais. es piekrītu arī tiem kolēģiem kas runā par to ka tā programma ir jāturpina un šīs turpināšanas programmas pamatā es gribētu redzēt ka mēs pārtiku ņemam no intervences krājumiem nevis no tirgus ka simtprocentīgi to apmaksā no eiropas savienības budžeta un ka šī piesaiste ir jābūt no eiropas savienībā ražotiem produktiem. tiene la palabra el señor pascu. Paldies! Priekšsēdētāj kungs. Padome ir bloķējusi šīs programmas jau vairākus gadus, un mēs beidzot ķerāmies pie šī jautājuma, lai programma varētu turpināt 12. un 13. gadā. Lielās izmaiņas, kādas rosināja Eiropas parlaments, ir pieņemts konkurētspējīgas procedūras, Eiropas Savienības izcelsme. Mums nevajadzētu labot to vēl un kavēt tādā veidā. Domāju, 500 miljoni arī ir labs rādītājs. Mums ir jāpanāk laba šīs pārtiks sadalīšana. Taču, komisāra kungs, mums ir jāsāk strādāt arī pie jaunā formāta pēc 13. gada. Ja tas tā nebūs, tad pēc tam cilvēkiem vairs pārtiks nebūs. Paldies! Kalinovska kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisāra kungs. Eiropas Savienība. Pretēji viedoklim nav miera un pārticības oāze. Krīze nozīmē to, ka cilvēki ir satraukti. Viņiem ir nepieciešama palīdzība, jo daudziem, kas dzīvo Eiropā, trūkst pārtiks savām ģimenēm. Programma ir ļoti svarīga, un to apstiprina tas, ka 18 miljoni cilvēku to saņem. Un tie nav tikai bezpajumtnieki vai bezdarbnieki. Atcerēsimies, ka 40 miljoniem pilsoņi dzīvo zem nabadzības līmeņa, un vēl daudz miljoni, miljoniem draud noslīdēšana šajā līmenī, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Eiropas institūcijas ir vienojušās par risinājumu. Cilvēkiem neinteresē, kāds ir juridiskais pamats Markovā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pieeja pārtikai ir cilvēku un pilsoņu pamatiesība. Taču tā tas bieži vien nav. 2008. gadā pārtikas palīdzība izmantoja 13 miljonu cilvēku, 2010. gadā jau 18 miljoni. Un pašreizējā krīze, bezdarbs, rada arvien jaunu nabadzību, un cilvēku skaits, kas ir atkarīgi no pārtiks palīdzību, palielinās. Tāpēc šī programma ir jāturpina arī nākotnē. Taču šī programma ir svarīgi padarīt ne tikai pieejamu, bet tai ir jābūt arī efektīvai. Piemēram, Slovākijā sadale bieži vien uh, ir ļoti ilga, tur ir daudz nesaprašanas, un tas viss nodara ļaunu programmai. Tāpēc domāju, ka šī programma jāorganizē ļoti efektīvi. Paldies! Paldies Malkovs kundzei, Antanesku kungs. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Pārtikas eh, cēnu pieaugums ir atstājis iespaidu uz Eiropas pilsoņu pirktspēju. Eiropas finanšu un ekonomiskā krīze ir atstājis iespaidu uz uh, sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotāju slāņiem, īpaši trūcīgajiem. Un uh, tāpēc šī programma mūsdienu kontekstā ir ārkārtīgi būtiska. Uh, Tā sniedz palīdzību 18 miljoniem cilvēku, neietekmējot dalību valstu budžetu. Ir nepieciešams pārējais risinājums, lai arī nākamajā gadā, nākamajos gados mēs varētu nodrošināt programmas turpināšanu. Priecājos, ka esam panākuši kompromisu. Paldies komisāram un uh, iesaistītajiem par uh, gatavību šim kompromisam atbalsta šīs programmas turpināšanu, kā arī Tautas partija grupas uh, priekšlikumu par šīs programmas pagarināšanu nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Liels paldies un turpinājumā Obermājer kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pie mums dzimtenē ir uh, tas, kurš uh, ātri skrien, tas uh, ātri gāžas, bet uh, pašlaik uh, jārunā par to, ka iepriekš mēs ņēmām uh, produktus eh, no intervences fondiem un ne visur ir eh, izmantoti šie krājumi. Tie radīja problēmas saistībā ar transportu un augstām izmaksām. Tāpēc aicināt nākotnē atbalstīt uh, programmu, kas būtu elastīga, kas uh, risinātu pārtikas problēmas. Negribētu šeit runāt par lauksaimniecības kombinātiem. Sociālisma koncepcijas izpratnē, bet jādomā par elastīgām struktūrām, kas varētu saglabāt eh, darba vietas lauksaimniecībā. Es nedomāju, ka mums izdosies tik ātri likvidēt uh, eh, trūkumcie, trūkumciešanas um, un uh, faktiski trūkumcietais skaits varētu pat pieaugt. Liels paldies, Obermajer kungs! Došu vārdu komisāram. Paldies, priekšsēdētāja kungs Dāms un kundzes. Eh tam, dāmas un kungi, daži komentāri no manas puses pirms atbild uz jūsu jautājumiem. Pārtiks izdalīšanas programma vistrūcīgākajām personām izvirsa divus mērķus. Pirmkārt, nodrošināt uh, pastāvīgu ienākumu uh, lauksaimniekiem, tas ir saistīts ar intervences tirgu, un otrkārt, pieeja pārtikas produktiem visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc eh, šis, eh, eh, šī, šis intervenču lielākais apjoms nevis izbojā tirgu, bet patiesībā nāk par labu vistrūcīgākam personām. Un situācija, situācija attīstoties, kopējās lauksaimniecības politikas instrumenti arī ir attīstījušies, un līdz ar to Eiropas komisija piedāvā uzturēt šo programmu, jo kaut arī valsts krājumi vairs nav pieejami. Taču problēma cilvēkiem trūks pārtiks vēl ar vienu pastāv, tad e, Eiropas komisija piedāvā e, turpināt šo programmu Eiropas sociālās politikas ietvaros. Un tā nav, ka šī politika vispār nepastāv, jo mums ir sociālās politikas fonds. E, Eiropas komisija izvērš uh, sociālo politiku, tā gan ir dalībās kompetencē, taču arī mums šeit ir teikša. Tie, kas apgalvo, ka šai programmai nākotnes pēc 2013. gada vispār nav, uh, saka nepareizi. Es saku, ka komisija ir uh, ierosina uzturēt šo budžetu sociālās politikas ietvaros, un tagad padomēji un parlamentam būs jāpieņem lēmums uz tā pamata un uh, tas noteiks šī budžeta nākotni. Protams, Eiropas komisija nekad nav atteikusies no savām tiesībām un pienākumu izstrādāt likumdošanas priekšlikums, tā skaitā arī šajā nozarē. Lūk, šāda ir mana atbilde jums. Uh, Kaut arī programma pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām būs tagad eh, sociālās politikas pārziņā, eh, mums ar vienu ir jārisina pārtikas eh, izmešanas problēma. Un arī parlaments tiek aicināts naklājā ar, ar saviem priekšlikumiem saiziņā. Un nobeigumā es gribētu atbildēt Aņo kundzei kungam. Viņš komentēja komisiju nepatīkamos vārdos. Es gribētu atgādināt, ka komisija nekad nav aicinājusi ražot mazāk, bet vienkārši eh, ražot kvalitatīvākus produktus. Tāds ir mūsu priekšlikumu mērķis. Un Stojanova kungam vēlos sacīt, ka ja Bulgārija nepiedalīsies šajā eh, vi, eh, programmā vistrūcīgākajām personām, tad tas ir eh, Bulgārijas valdības lēmums. Mēs nevaram piespiest dalību valstis piedalīties šajā programmā, tā kā dalību valsts pašas pieņem lēmumu. Gribu vēlreiz pateikties par jūsu atbalstu šai programmai un priecājos par to, ka mēs jau tagad ar šo lēmumu varam nodrošināt šīs eh, programmas turpināšanos turpmākajiem diviem gadiem. Paldies, komisāra kungs, turpina priekšstādātājs. Un tagad Noslēdzot šo jautājumu, dod vārdu Sikierskungam. Liels paldies, priekšsādātāji. Bija ārkārtīgi jauki, ka es dzirdēju tik daudz atbalsta pārtikas izdāles programmai. Gribēju sacīt, ka mēs visi par to esam gandarīti. Gribēju pateikties, jo īpaši Eiropas komisijai par to, ka tā bija tik apņēmības pilna saglabāt šo programmu Komisija sagatavoja vairākus priekšlikumus un uh, pieskaņošanas noteikums. Gribēju atgādināt, ka Eiropas Savienības tiesā tika apšaubīts juridiskais pamats, ne jau pati šīs programmas ideja. Un uh, jautājums bija tikai par juridisko pamatu. Patiešām tā ir, ka Juridiskais pamats visstrocīgākajām personām nav visaktuālākā tēma, tomēr Eiropas parlamentam par to ir jālēm un par to ir jādiskutē. Tikai tās valstis, kas ir interesētas šajā programmā, eh, var piedalīties tajā, kā to jau uzsvēra komisārs. Pašlaik tirgu intervence ir eh, ļoti ierobežota un 2014. līdz 2020. gadā ir paredzētas reformas. Tas nozīmē, ka programmai būs nepieciešams jauns juridiskais pamats, un es esmu pārliecināts, ka parlaments šo jautājumu atrisinās. Esmu pārliecināts, ka programma ir jāizteno efektīvāk, un tai ir jābūt orientētais rezultātu. Varbūt mēs varam kaut ko mācīties no citu dalību valstu pieredzes. Varbūt uh, vajadzētu sazināties ar tām organizācijām, kas izplat šo palīdzību un patērētāju organizācijām un jautāt tām, kā mēs varētu uzlabot šo programmu. Ir nepieciešams eh, cieši sadarboties ar dalību valstu valdībām. Eh, gribētos novēlēt uh, pašiem sev un uh, visām dalību valstīm